parlamentu komisiju un uh, padomu. Tāpēc es vēlētos uh, jūs aicināt balsot par šo dokumentu tādu, kāds tas ir pašreizajā versijā. Lielas paldies! Lielas paldies! Diskusijas par šo jautājumu ir noslēgtas un mēs balsosim par to rīt. Vēlos jūs arī informēt, ka esmu saņēma sekojušu kandidatūru no EPP puses. Tas būtu Laslo Torkeškungs, kas kandidē uz vicepriekšsēdētāju amatu un balsojums notiks rīt 2012. Ora l'ordine del giorno reca la relazione. Labi, ķeramies klāt nākošajam darbkārtības jautājumam. Tas ir Barneses Latvijas ziņojums patiesībā uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā. Uzreiz dodu arī vārdu um, Varansi Lutvardai, lūdzu. Lielākā daļa mēs esam atzinuši jau desmit gadu laikā, ka Eiropas Savienībai ir jāstiprina un jāaizstāv arī aizturēto un aizdomās turēto un apsūdzēto puses. Uh, tiesības. Un tas nozīmē arī ciešāku sadarbību arī policijas un tieslietās, arī tieši izdodot un īstenojot Eiropas aresta orderi. Mēs gribam atgādināt, ka tomēr cilvēkiem un personām ar vienu ir cilvēktiesības spēkā, lai arī viņi varbūt arī atrastos svešā vidē. Uh, Un mēs iepriekš arī esam šos jautājumus jau vienojušies, un arī deputāti par to bija vienojušies. Bet 2007. gadā šo jautājumu septembrī padomu tomēr nevarēja jautājumu atrisināt. Tieši tāpēc es biju iepriecināts, ka pagājušo gadu septembrī arī komisāra Redinga atbalst, atsaucoties arī Zviedrijas prezidentūras priekšlikumam, šo jautājumu nu tagad ir atdzīvinājušas. Un tagad tas ir no jauna ieraudzījis dienas gaismu. Nu, ko šī direktīva saka? Tā norāda, ka aizturētā persona, arestētā persona, kas tiek nodota tālākai tiesiešanai, ja viņa nesaprot valodu, kurā tiek tiesēta, tad viņai tiesības uz tulkojumu uh, rakstiski un mutiski. Nodrošinot arī sanāksmes saprotamā veidā tulku pakalpojumus, arī tiekoties, piemēram, ar juristu vai advokātu. Bet lielāka lielāko daļu, protams, dalībvalstis savu kriminālu procedūras un tiesvedību balstā uz divpusējiem noligumiem un darbojas savstarpējas uzticības gaisotnē. Bet mēs nevaram pieņemt, kā pašsaprotam, ka šī uz šāda uzticība vienmēr ir spēkā. Un mēs norādām, ka vairākās valstīs ir arī dažādi standarti tiesa procesā. Un līdz ar to mēs gribētu atgādināt, ka ir daudzi un gadījumi, kas norāda, cik beztiesiski šie cilvēki nonāk situācijas, piemēram, Karīmārs um, Portugāles uh, situācijā. Viņš īstenībā nezināja, par ko viņš tiek uh, notiesāts, un viņš uh, vienīgais lūks, kas bija pie, pietiekams, bija vietējais uh, frizieris. Un viņš tika nosūtīts uz Portugāli, bet um, Un pēc tam viņš tika nodrošināts, ka viņš varēja atgriezties Lielbritānijā, bet pēc tam, atkal izsludinot Eiropas arestu orderi, viņam bija atkal jādodas uz Portugāli, bet kādā ziņā viņš nevarēja vienkārši saprast, par ko viss notiek, jo nebija nodrošināts tulkojums. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas valstis, kas arī īsteno Eiropas cilvēktiesību konvenciju sastāv pantu, ir skaidri nosaka, ka tiek nodrošināti minimālie standarti tiesvedībām. Un kopējā Eiropas pieeja būtu nodrošināt, ka visi konvencijas standarti tiek īstenoti, lai nodrošinātu arī to, ka mēs īstenojam standarts, kas ir reāli īstenam un turklāt vēl kāpinātu arī šos pašus standarts. Tieši tāpēc es uzskatu, ka arī jaunais Lisabonas līgums skaidri pieprasa ciešāku sadarbību tieslietās. Un tieši tāpēc mēs esam devuši savu ieguldījumu, lai arī norādījusi galveniem punktiem. Uh, kas, protams, ir šie iespējami ir tulku pakalpojumi starp aizdomās turēto personu un advokātu visos tiesvedības procesa posmos, iespējams apstrīdēt um, apsūdzību un iespējams arī apsūdzēt uh, tiesvedības kvalitāti un arī nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu. Ja mēs redzam, ka arī visām apsūdzības dokumentācijai ir jābūt iztulkotēji. Mēs nedrīkstam pieļaut situācijas, kā um, apsūdzētā persona um, tiek turēta neziņā, um, jo nav iztulkoties dokumenti. Tie ir tikai galvenie jautājumi, kurus esam uzsvēruši savā ziņomā. Mēs norādām, ka šo tiesību nodrošināšana jau īstenībā nav par to, ka mēs tādu būtu kaut kādi laipni un izpalīdzīgi pret tā īstendomās turētām personām. Nē, tas nozīmē, ka mēs ļoti precīzi ievaram tiesības, mēs īstenam tiesības. Un tāpēc mēs gribam arī norādīt, ka mēs vēršamies pret uh, nepilnvērtīgu tiesvedības procesu. Un tāpēc paldies arī Spānijas prezidentūrai, kas ļoti labi pārstāv arī šo pozīciju sarunās, un tāpat arī paldies komisijai, un kopā savalkot arī droši vien es vēl varēšu arī atspūgļot atsevišķos grozījumos, kas tiek visi iesniegt. Paldies! Tad vārds komisārs kundze lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Pareizi ir, ka procedurālās garantijas ir viena no galvenajām prioritātēm tieslietu jomā nākošo gadu laikā. Mums ir jānodrošina šādi pamatstandarti arī aizdomās turēto un apturē, apcietināto personu aizstāvībai. Jo mums jānodrošina arī savstarpēja uzticības starp tiesvedības iestādēm dalību valstīs, jo bez šādas savstarpējas uzticības un savstarpējas atzīšanas mēs nespēsim īstenot savu tavu darbu. Tiesnešiem un prokuroriem ir jābūt pārliecinātiem, ka neatkarīgi no tā, kur notiek tiesvedība, Eiropas Savienībā tiek ievērot kopējais uh, pamatiesību kopums. Un savukārt pilsoņiem ir jānodrošina garantija, ka noteikti minimālais standarts procesuālās tiesībās tiek ievērots un īstenots, eh, ja sekojot likuma varai. Un Eiropa kopumā kalpo kā tieslietu, iekšlietu, eh, eh, tieslietu brīvības un drošības telpa. Un līdz ar to es arī apsveicu šo vienošanos, kur panākuši likumdevēji savā starpā abas iestādes. Un paldies arī Barnesē Latvārds kundzei un visai Libe komitejai, kas ir izcili strādājuši pie šī jautājuma. Kā komisāri, esmu iepriecināta par to, ka daudzie kompromisa grozījumi tieši izriet no, no mūsu 2010. Mart, gada martā izstrādāta priekšlikuma. Šis priekšlikums toreiz bija vērsts uz to, lai panāktu to, par ko tātad ir vienojas pats parlaments. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinājām augstākus standārts apsūdzētām personām, un mēs nedrīkstam piekļaut, ka šie standarti būtu zemāki nekā Eiropas cilvēktiesību konvencijā noteiktajās tiesībās. Mēs arī vēl aicinām kāpināt šos minimālos standartus, nodrošinot tiešām tulkošanas procesu, tulkošanas pakalpojums visās krimināla procesa posmos un arī attiecīgās dokumentācijas tulkošana novedīs ne pie kā vairāk, bet vienkārši pie godprātīgas tiesvedības un tiesas procesa. Uh, Līdz ar to es pilnībā piekrītu referents kundzei, ka mums ir jānodrošina tiešām godprātīga pieeja tiesvedībai, un mēs nedrīkstam apšaubīt tiesu uh, godprātību. Es arī esmu iepriecināts, ka šo direktīvu mums izdosies pieņemt ļoti uh, saulēcīgi, raiti, jo tas ir viens no atskaits punktiem, kas pareizi iezīmē šo kursu, kur visas iestādes apzinās, ka šis jautājums ir viens no prioritātiem. Es vēl tomēr gribu akcentēt vienu jautājumu, kur es nepiekrītu referents kundzei. Ir atsevišķa dalībvalstu prasība, kas pieprasa, lai šī direktīvas īstenošanas periods tiktu paildzināts līdz 36 um, mēnešiem. Tas nozīmē trīs kādus. Uh, Tas komisijas prāt ir pārspīlēt garš periods. Nedomāju, ka nevienai dalībvalstī nevajadzētu tik daudz laiku, lai vesels trīs gadus gatavoties šīs direktīvas transponēšanai. Tas būtu nepamatoti. Un viņi zina, ka šāda likumdošana tiek īstenota jau vairāku gadu garumā. Tā tiek plānota. Un līdz ar to es to noraidu. Tomēr kompromisa vārdā es esmu gatavs pieņemt uh, risinājumu, ko es tā gribu uzsvērt nākotnes vārdām. Par šo kopēju izpratni, par to, ka tas nerada precedentu nākotnes ceļa kartes tālākajiem pasākumiem. Es gribu to vēlreiz trīs reizes pasvietiet, pasvītot. Jā, es piekrītu šoreiz, bet nekad mm, necitos gadījumos vairāk. Un gribu norādīt, ka Um, komisija izmantos visus resursus, lai īstenotu un panāktu, ka dalībvalstis īsteno šo direktīvu, šo pieņemto lēmumu noteiktajā laika grafikā, kā to nosaka arī gan Stokholmas programma, gan Lisabons līgums. Un jūs arī priekšādās kundze labi zinat, ka komisija šobrīd jau strādā arī pie tālākajiem sekundāriem um, aktiem, uh, kur es tieši runāju, piemēram, par tiesībām uz informācijas saņemšanu, un līdz ar to šis paziņojums kā vēstules formātā jums tieks arī nodots nākošās nedēļas laikā, un es ceru, ka šīs nozīmēs skaidru progresu tālāk. Paldies! Paldies, komisārs kundzei! Tālāk uzklausīsim deputāts, kas uzstāsies politisko grupu vārdā, un vispirms Antonesku kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī no savas puses apsveicu, protams, Latvodu un paldies viņai par darbu un par sadarbību ar citiem ēnu referentiem. Kopējie standarti ir būtiski savstarpējās uzticības veidošanā juridiskajās sistēmas dalībvalstīs. Apsūdzētās, ja apcietinātās personas tiesību ievērošana viena no pamatbrīvībām, kas ir noteikts arī Eiropas cilvēktiesību konvencijā 47 pantam. Un tāpat arī Eiropas hartā par pamattiesībām un pamatbrīvībām. Tomēr mēs redzam, ka nav skaidri atrunāt šīs metodas un kā mēs varam nodrošināt šo pamatiesību un pamatbrīvību nodrošināšanu. Šo tiesību stiprināšana Eiropas Savienībā ir jau bijis ilgtermiņa process bet mēs tikai redzam, ka tādā 2000. gadā Tamperē programma izstrādāt jauno programmu, tiešām šo arī uzstāt, ka viena no prioritātēm par ciešāku sadarbību kriminālu procesā. Vēlāk seko nākošie priekšlikumi 2004. gadā, par ko mums arī izdevās vienoties, bet šīs sarunas noslēdz 2007. gadā. Zviedrijas prezidentūras laikā 2010. gadā mēs arī izstrādājām ceļa karti, kas atkal norādīja, ka šī krimināla procesa tiesības būtu jāsakārto. Un tagad mēs redzam, ka 2010. gada decembrī mēs uh, arī piedzīvojam, uh, eh, piedodiet, tas bija 2009. gada decembrī, uh, Lisabonas līguma stāšanos spēkā, un varam piedāvāt arī tagad tālāko jau direktīvu šīs tiesības uz tulkošanu rakstveidā un mut, mutiski ir daļa no kopējām rezultāta sarunām, kuras esam risinājuši ar padomu un komisiju. Un tas, manuprāt, tiks iznots. Es ceru, ka trīs gadu noteiktais ieviešanas precedents, periods nekļūs par precedentu citiem tālākiem tiesību aktiem. Un mums jānodrošina, ka šīs normas tiek ievērotas. Paldies! Paldies, un tālāk sociālistu un demokrātu vārdā Romero Lopes kungs, lūdzu. Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšstādātājs kundze. Arī es esmu gandavīta, ka beidzot šis darbs tiek paveikts, un es sveicu un pateicos uh, Latvordas kundzei. Es viņu sveicu arī par to sadarbības garu, ar kādu viņas darbojās kopā ar ēnu referentu. Mums izdevās tagad uh, panākt, ka dalību valstu priekšlikums ir ļoti labs piemērs. Un tas ir ļoti labi, ka tieši viņa bija referente. Dalība valstis izmantoja iespējas, ko dod Lisabonas līgums sadarbībā tieslietās un krimināla lietās, un nāca klajā šo iniciatīvu. Tomēr kopš 2004. gada, nu, jau pateicoties Zviedrijas prezidentūrai, strupceļu izdevās daļēji novērst. Uh, Darbs, zināmā mērā, bija nobloķēts sakarā ar to, ka tika ievēlēta jauna komisija, bet šeit eh, komisija nāca klajā ar iniciatīvu, ko tā iesniedz parlamentam. Un eh, šo ceļa karti iesniedza. Tas bija lielisks veids, kā sadarboties un atvieglot visu šo procesu. Tas ļāva pātrināt darbus, un šodien, kā nu pat teica komisāris kundze, cilvēktiesību harta, kas eh, garantē šīs procesuālās tiesības, mums ir šeit, un nekādā gadījumā šo pakotni nevarētu atlikt un uz nenoteiktu laiku vēl. Mēs runājam par drošību, par eh, tiesiskumu, un, kā teica citi runātāji, uh, Tas viss var tikai pastāvēt, tad ir procesuālās garantijas. Kā dzīvot drošības un brīvības telpā, ja pilsoni var uh, aizturēt vai notiesāt bez nepieciešamajām procesuālajām garantijām dažādās dalību valstīs? Ko tad tas uh, nozīmē, ja nav šādu garantiju? Un kā teica mūsu referente, terorisma draudi mums liek nostiprināt mūsu drošības pasākumus. Protams, mēs visi labi zinām, ka mums ir vajadzīga, vajadzīgs tiesiskums un brīvība Eiropā. Protams, paldies! request from the Earl of Dartmouth that you accept a... Dartmouthas grāfs aicina jūs uzklausīt papildus jautājumu, ko viņš gatavs jums uzdot. Vai jūs esat gatavi atbildēt? Ramēro Lopes kundze, vai jūs esat gatavi atbildēt? Ramēro Lopes kundze. Dartmouths grāfs vēlas jums uzdot jautājumu, vai jūs pieņemsiet šo jautājumu? Elis Krāna, piedodiet, Tarkmuts Krāns vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu, jums ir 30 sekundes. Vai jūs apzināties, ka Eiropas pilsoņi, kurās atsevišķās valstīs, kur ir daudz spēcīgāki cilvēktiesību standarti, kā piemēram apvienotā karaliste, tagad tiek pakļaut daudz zemākiem standartiem viņu atsevišķo īstā tiesību ziņā, kā tas ir spēka atsevišķās dalībvalstīs? valstīs? kā to šobrīd nosaka Eiropas aresta orderis un arī citas tieslietu direktīvas. Vai jūs to apzināties, vai jums tas ienāca prātā? Sí, probablemente la pregunta. Nu jā, jautājums ir tāds, ka mums Protams, katrai dalība valstī ir iespējas pastiprināt normas un sniegt un iet tālāk nekā noteikts kopējos standartos, bet mēs gribam, lai mēs būvētu tādu Eiropu, kurā mēs visi dzīvotu tādā telpā, kur jebkurā gadījumā mums, bū, jebkurā gadījumā mums būtu zināms uh, minimums nodrošinās pilsoņiem. Bet uh, mēs zinām, ka, kādas ir mūsu valstu tradīcijas, bet es domāju, ka šīs normas, šie standarti varētu tikt pacelti augstākā līmenī. Paldies! Paldies, un tagad pārējie runātāji politisko grupu vārdā un Alde grupas vārdās vienu minūtu vārds Tienas kundzei. Dāmas un kungi, pārobežu kriminālu procesu Eiropā, un lai nodrošinātu tiesību eh, ievērošanu Eiropā, nozīmē, ka jāsadarbojas Eiropas valstīm ar viens ciešāk, pēc, piemēram, atsaucos uz Eiropas arestu orderi. Tajā pat kopsakarīgā mēs tomēr arī redzam, ka arī aizdomās turēt un apcietināto personu, apsūdzēto personu tiesības netiek vienmēr ievērotas, un tās tikušās tāds novērtā. Līdz ar to piedāvātā direktīva tiešām nodrošina šādu tiesību ievērošanu. Diemžēl padomē par to nav izdevies panākt vienošanos līdz šim. Piedāvātais jaunais risinājums nozīmētu jauns iespējas nodrošināt šo pilsoņu tiesību aizstāvību. Eiropas parlaments šobrīd ir tagad uz jauniem pamatiem uh, koplēmu procedūrā iesaistīts, un mums ir jāpanāk kvalificētais vairākums. Un mēs arī, kā pilsoņu tiesību aizstāvi, par to iestājāmies. Mums tiešām ir jāpanāk, ka arī apsūdzētām personām ir tiesības uz mutisko tulku un arī nodrošinot rakstisko dokumentu tulkošanu tajā situācijā, ja apsūdzētā persona nepārvalda šo valodu. Ir ļoti svarīgi, lai pārobežu krimināla procesa sadarbība tiktu precīzāk atrunāta un nodrošinātu precīzi uh, kāda veida process būtu jānodrošina visu šo tiesību ievērošanā visos pārobežu sadarbības gadījumos. Paldies, Tālā Hautals kundze, zaļo grupas vārdā. Eh, Kītos, arvoisa puhemies. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums, kur nu pat uzdeva Romero Lopes kundze, ir ļoti interesants jautājums. Uh, Jo tieši šī iemesla dēļ jau mēs strādājam pie standartu izveidošanas, pie minimālu normu izveidošanas, lai mēs varu uzticēties, lai mums būtu zinām drošība par to, kas notiek attiecīgajās dalībvalstīs. Es pateicos referentam par lielisku paveikto, grupu, pa, paveikto darbu. Paldies par sadarbību ar ēnu referentiem, kas bija lieliski. Mums būs lieliska direktīva, kas garantēs visiem tiesības saprast un tikt saprastiem procesuālo tiesību ietvaros, un tas ir absolūti nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai Eiropā darbotos tiesisk, tiesisks valsts princips. Es domāju, ka tas mums palīdzēs atrisināt zināmas problēmas dalībvalstīs, kas ir saistīts uh, ar, šo, ar dažiem trūkumiem šobrīd. Šis te 36 mēnešu termiņš uh, par to varbūt varētu strīdēties, bet mēs tomēr, mums tomēr jāpriek ir šim priekšlikumam, tas mums ļaus virzīties uz priekšu. Nākamā runātāja nav ieradusies šovakar, tāpēc došu vārdu nākamajam cilvēkam, kas ir Debrūns kundze, uz pusotru minūtu lūdzu. Liels paldies! Viens jautājums um, pievērst manu uzmanību pārāk vēl, lai es iesniegtu grozījums komitejā. Tas attiecas uz valodām, kuras ir aptverts ar direktīvu. Mēs priecājamies par to, ka ir atsauci uz tulkošanu eh, attiecīgi aizturētās personas vai aizdomās turētās personas valodā kas ir paredzēts šajā dokumentā. Taču pastāv risks, ka tomēr varētu tik piedāvāts ierobežots valodu skaits, un līdz ar to aizdomās turētāja persona, aizdomās turētā persona varbūt ir spiest izmantot valodu, kas nav eh, tās izvēlētā valoda, un līdz ar to šis eh, cilvēks varbūt nevar baudīt pilntiesīgu uh, eh, tiesas procesu. Vai komisāri var solīt, ka šādu gadījumu nebūs un ka minoritāšu valodas arī tiks ņemtas vērā? Mūsu grozījumi, kurus atbalsta arī citu politisko grupu deputāti, atsaucas uz starptautiskiem un Eiropas instrumentiem, kas attiecas uz minoritāro un reģionālo valodu izmantošanu. Jo īpaši mēs atsaucamies uz pamatiesību hārtu, kas citas starpā nodrošina eh, nediskriminācijas principu un valodas izvēles principu. Paldies! Un tagad vārds eh, Dārtmut kungam uz pusotru minūti. Priekšsādātāji, šīs direktīvas priekšlikums ir tāds, kas tieši ietekmēs apvienotās karalistas pilsoņus, jo viņi tiek pilnīgi nosūtīti uz e, cietumiem, ja kurā cita Eiropas uh, valstī. Vai nu tā būtu Portugala, kā piemēram Garija manas ziņomā, vai Ungārija, uh, divu dienu rietumu vēlētāju gadījumā, vienkārši viņiem nav iespējams baudīt to pašu tiesisko aizsardzību, kādu viņiem būtu iespējams baudīt apvienotajā karalistē nu vienalga, kādas ilūzijas jūs te mēģināt uzbūrt. Mēs redzam, ka šī direktīva nav nekas vairāk kā vienkārši tāda vīģis lapa, ar ko jūs piesadzaties. Tā ir tāds kā plāsteris, ko jūs gribat uzlikt uz uh, uh ķermeņa, kas, kuram nocista galva, kas ir īstenībā tieši uh, Eiropas aresta orderis, uh, ko ir izdarījis ar Britu tiesībām. Tāpēc es gribu norādīt, ka šis uh, Eh, tiesības par eh, tulkojumu īstenībā ir prokurors ziņā. Turklāt mēs redzam, ka trūkst Eiropā tulku un tulkotāju, un ne, ne lielā mērā tieši tādēļ, ka Eiropas institūcijas tos ir eh, visu sagrābuši sev. Un tieši tāpēc es gribētu atgādināt, Baronis Lutvart vairākas reizes ir norādījusi, ka viņa ir cilvēktiesība aktīviste. Tieši tāpēc aicinātu uh, Lediju vienreiz pa visām reizēm atteikties no savas apsēstības ar federālo ideju un pievienoties mūsu kampaņai par Eiropas aresta ordera atcelšanu. Paldies! Paldies, un tagad deputāti, kas uzstāsies savā vārdā, un vispirms vārds būs atil kungām uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Šis priekšlikums, kas ir mūsu priekšā, ir lielisks. Tas noteikti ir pelnījis mūsu atbalstu. Uh, jo tas piešķir vairāk tiesību mūsu pilsoņiem. Eiropas Tautas partija balsos par šo priekšlikumu, bet mēs nebalsosim par grozījumiem, jo tādā gadījumā mēs izjauksim līdzsvaroto kompromisu, kur izdevies panākt. Savos komentāros es vēlētos runāt par šo te neparasto situāciju, kas radās starp komisiju padomi, sagatavojot šo likumdošanas priešlikumu. Priekšsēdētāji, mūsu priekšā ir nevis viens, bet divi priekšlikumi. Pagājušajā, pagājušā gada decembrī mēs saņēmām ministru padomus priekšlikumu un šā gada martā mēs saņēmām komisijas priekšlikumu par šo pašu jautājumu. Līdz ar to man rodas jautājums. pie kura dokumenta tad mums būtu bijis jāstrādā šajā parlamentā. Un gal galā jāsaka, ka ne jau pirmo reizi ir radusies šāda situācija. Šāda situācija noteikti atkārtosies arī nākotnē. Tā piemēram, šobrīd mums ir padoms priekšlikums par aizsardzības orderu, un komisija jau ir paziņojusi, ka tā grasās nākt klajā ar savu priekšlikumu. Tagad padomājiet, cien mūs atbalstīt šo priekšlikumu par Eiropas aizsardzības orderu, bet komisija no savas puses skubina nepiekrist šiem priekšlikumam. Es nezinu, vai tas tik tiešām bija padomā cilvēkam, kas izstrādāja līgumu, bet katrā ziņā strādājot pie šī līguma bija jādomā par to, ka varētu rasties šādas dīvainas situācijas, kurās abas institūcijas cīnās par to, kuras priekšlikums tad gal galā būtu jāpatur. Es Domāju, ka šādās situācijās, kad komisija arī nāk klajā ar priekšlikumu, padomē būtu jāļauj komisijai darīt savu darbu. Ja mēs to nedarīsim pienācīgi, tad es domāju, ka mm, mēs gal galā saskarsimies ar milzīgām problēmām. Paldies! Paldies, un tagad vārds Dāraks kundzei uz vienu minūti. Thank you, Mrs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisārs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties baronesē Sārai Latvardai par lielisku paveikto darbu. Es tik tiešām eh, domāju, ka tas ir paveikts par labu cilvēktiesībām. Es runāju Eiropas brīvās uh, alianses um, deputātu vārdā, pārs, kas pārstāv minoritātes un reģionus, un es domāju, ka šī direktīva attiec arī uz neoficiālajām Eiropas Savienības valodām. Tas nozīmē, ka tūkošana, uz kur mēs atsaucamies dokumentā, būtu jānodrošina arī reģionālajās un minoritārajās valodās. Tā, piemēram, tajās, um, tajos reģionos, kur tas attiecīgi ir um, pamatots, būtu jāpiedāvā iespēja tūkot um, notiekušo arī šajās valodās. Ļoti žēl, ka reģionālās un minutārās valodas vēl nav integrēts akī, bet es ceru, ka nākotnē tas noteikti tā notiks un, un ka um, tiesiskums tik nodrošināts plašākā izpratnē. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Galskundzei uz divām minūtēm. Priekšsēdētājas kundze, komisārs kundze, darbie kolēģi. Vispirms gribu sveikt referenti, jo nu jau daudzus gadus mēs par to visu esam runājuši, un tagad Lisabonas līgums ļauj nonākt pie šāda veida instrumenta. Šī direktīva ir būtiska, jo tajā dienā, kad mēs varēsim brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, uh, visi pilsoņi, it īpaši tad, kad mēs saskaramies ar kādām sarežģītām situācijām, kā e, piemēram krimināla process, e, tas viss ir jāpareic. Stokholmas programma un iniciatīva, ar kuru nāks klājā, nonāk pie kaut kā konkrēta, lai e, apmierinātu, nu, teiksim, uh, Eiropas cilvēktiesība konvencijas prasības. Uh, tas viss ir. Uh, Stokholmas programmā, kas ir paredzēta mums, mūsu pilsoņu interesēs. Uh, te, uh, pamatiesību harta un citas, citas tiesību aktu normas ir jāiekļauj šajā uh, jautājumā. Un, uh, Vienlaikus es gribētu atgādināt un vērst jūsu uzmanību uz kaut ko vēl ļoti būtisku. Proti, pilsoņi, kas ir daļa no minoritātēm, viņiem ir jābūt tām pašām tiesībām krimināla procesā kā pilsoņiem. Uh, Eh, kas, nu, šajā dalību valstī. Līdz ar to ir jāparedz iespēja izmantot savu dzimto valodu. Eh, šis, šie nosacījumi ir zināms progress jau, un eh, dalību valstīm ir jāsaprot, ka tas tiek piemērots arī pilsoņu gadījumā, ja viņi runā kādā no minoritāšu valodām. Uh, un e, tiek virzība uz atbilstību, lai mēs nonāktu pie tāda attiecīga aptvēruma dalību valstīs, lai kas būtu atbilstīgs. Paldies. Minutes, Obrigado, Sr. Presidente. Senhora... E, Koeliju kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Tas, ka dalība valstis nevienojās, noveda pie tā, ka tika bloķēta pirmā iniciatīva, kas Eiropas Savienībā ļautu nonākt pie vienveidības tiesu procedūrās visā Savienībā. Tagad mums ir iespēja tu, mutiskai un rakstiskai tulkošanai. Tas ir pirmais no sešiem pasākumiem, kas paredzēti otrajā iniciatīvā. Tiesības uz eh, rakstisko tulkošanu nepastāv pagaidām visās dalībvalstīs, un pat ja tās pastāv, tad pastāv ļoti lielas atšķirības. Eh, mutiskā tolku tulkošana arī nebūtu nevienmēr ir eh, garantēta um, stu, komunikācijā starp aizdomās turēto un arī advokātu. Uh, tagad uh, tūkam vajadzības gadījumā būtu jāpiedalās visā procesā līdz pašām tā beigām. Uh, Mums ir paustas ļoti lielas bāžas pēc komisijas priekšlikuma, bet es gribu teikt, ka Redingas kundze, es gribu jūs sveikt, lielisks priekšlikums, un Lotfordas kundze izdevās panākt kompromisu par visiem punktiem. Tostarp par galveno procesa dokumentu rakstisku tulkojumu un uh, to, ka um, tiesību nodrošinājums nekad nebūs uh, zemāks, kā paredzēts uh, pamatiesību hartā. Tagad ir jāpārliecinās, ka dalība valstis to visu ātri piemēros un neatliks uz pēdējo brīdi dokumentu transponēšanu. Redingas kundze, es ceru, ka jūs nāksiet klajā arī ar citiem priekšlikumiem, kas turpinās uh, šo dokumentu. Ir skaidrs, ka mēs ceļam tiesiskuma Eiropu, nevis vienkārši uh, brīvības un drošības telpu. Es redzu, ka visas valstis, izņemot Dāniju, ir vienojušās, lai ievērot šos standartus, apvienotā karaliste un īrija arī ir nolēmušas īstenot šīs opt-in tiesības. Paldies! Paldies! Un tagad brīvais mikrofons. Pirmais runātājs manās rakstā ir Valskungs. Vielen Dank, um, liebe Frau. Paldies! cienītā komisārs kundze, paldies jums no viss sirds, ka jūs tik aizlīgi esat tiešām iesaistījusies par šo pamatiesību aizstāvību. Un arī mūs ar vienu norādāt par eh, tiekš, iekšēju tirgu arī tieslietās. Man tiešām ir prieks, ka beidzot mums ir izdevies šajā ziņā panākt progresu, un arī norādot to, ko jau kolēģi Paganesku norādīja, ka mēs gribam mm, izvarīties no tādām uh, muļķīgas tirgošanās. Manuprāt, vēl ir svarīgi jāpievērš uzmanība tulkošanas un tulkotāju darbu kvalitātei. Tālāk šī īstenošana trīs gadu laika periodā, manuprāt, ir sāpīgs, bet no nu, reizē arī tomēr reāls, jo periods, jo Eiropas cilvēktiesību konvencija mums jau tomēr ir spēkā, un arī visi tieslietu dienesti ir spiest arī pielāgoties, un tieši tam ir vajadzīgs laiks. Un paldies! Paldies! Tālāk. Reikners kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Piedāvātais priekšlikums ir tiešām nozīmīgs solis Eiropai. Tas ir labs solis un pareizs solis, lai veidot kopējo tieslietu telpu Eiropā. Daudz, protams, tieši būs atkarīgs, vai mēs tiešām arī vienoti varam iztenot šo pamatlēmumu pamatlēmumu iznošana ir izšķiroši svarīga, jo šīs atšķirības, kāds ir minimālo standartu ziņā dalībvalstīs, nav iespējams um, pārvarēt, ja mums nav šīs savstarpējās uzticības. Lūk, tas ir galvenais centrālais jautājums - savstarpējā uzticība. Un ja mēs arī varētu arī nodrošināt administratīvo pārkāpumu un administratīvo tiesu iekļaušanu šādā pašā procedūrā, tas būtu ļoti svarīgi, jo administratīvās tiesas un administratīvie procesi līdz šim nav iekļauti, bet tas ir ļoti nozīmīgs ikdienas daļa. Un ceru, ka nākotnē arī īstenot Stokholmas programmu mēs arī varēsim vērā šīs administratīvās procedūras, administratīvo procesu un tiesas. Paldies, Pērsenkungs, tālāk lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas arestordena fundamentālā problēma ir tāda, ka nevis tiktu nenodrošināti tulkošana, bet par to, ka tiesas kļūst nacionālās tiesas pilnīgi bezspēcīgas um, pret dažādu veidu netaisnīgiem prasībām pirmkārt. Piemēram, es zinu atsevišķus gadījumus, kur personai bija 11 mēneši jāgaida aiz apcietinājumā Grieķijā. Jums arī atsevišķi citu gadījumi, kur jums ir jāizdod personas uz citām valstīm, viņi pilnībā zaudē savu aizsardzību. Britu pilsoņi nedrīkst tik pakļaut šādām um, patvaļībām, ko tiek pārpildītās um, uh, cietuma telpās, tiek turēt vairāk nekā četri personi, lai gan vajadzētu tikai vienu, tur ir nenormāls tolets un tur vispār viss ir drausmīgi apstākļi un viņam jāklausās kā cits klients naktīs. Britu valdībai ir stingri jāiestājas par to, ko viņi paši ir uzrakstījuši arī uz papīra, ka ko uz tādu papīru, ko uh, tikai varētu noteikt par atteist caurumu. Paldies. Bronskungs tālāk. Ir pašsaprotams un redzams, ka personas, kuras ir nostājušās tiesas priesā, kuriem ir ievērosinās krimināla procesa, ka viņam jānodrošina arī tiesības uz tulkojumu. Savukārt šis Eiropas aresta orderis mm, ļauj izdot citām valstīm tās personas, kuras pat netiktu atzītas par vainīgām konkrēti savā valstī. Uh, Tāpēc mēs redzam, kas notiek, kāda veida migrācija, kas notiek. Uh, mums vajadzētu tiešām skatīties, kas ir mainījies laika gaitā, pirms šis arestu ordenis tagad ir ieviests. Papa Nikolas kungs tālāk, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī es no savas puses vēlos arī pateikties referentē par izcilo darbu. Daudzi arī grozījumi ir iesniegti, un lielākā daļa no tiem ir arī iekļauta tekstā. Bet mēs norādām, ka tas bija ļoti sarežģīts uzdevums, bet mēs esam panākuši arī ļoti labus rezultātus. Un uh, mēs visi varētu atzīt, ka mēs nodrošinām tiesiskās procedūras krimināla procesā, un mēs nodrošinām tātad citu valodu runātāju pamattiesības. Savukārt par šiem trim gadiem transplantēšanai, kas ir atvēlēti, mums ir tiešām jāpieturas pie šiem trim gadiem. Mēs nevaram arī atkāpties no tā, jo īstenošanas process nav vienkāršs, un mums prasīs konkrēts rezultāts, mums vajag daudz lietas konkrēti mainīt. Un iepriekšējais ja runātais jau norādīja, ka mēs to visu tomēr nevaram arī atcelt. Līdz ar to esam izsmēluši arī brīvā mikrofonu un tālāk vārds komisārs kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Un paldies jums visiem deputātiem parlamentā, kas ļoti ticamā un spēcīgā veidā ir pauduši savu atbalstu. Tieslietu jomai kopējā Eiropā, ko mēs esam sākuši veidot uz Lisabonas līguma pamata. Lisabons līgums mums konkrēti ļauj šīs lietas tālāk virzīt. Lisabons līgums iedod konkrēts instrumentus, kā mēs varam arī ikdienā nodrošināt pilsoņu tiesības. Runājot gan par cietušo, gan arī apsūdzēto um, tiesībām. Papildus šādi priekšlikumi, kas ir daļa no ceļa kāds, tos kāds apšaubīja, bet tiešām priekšsēdētāji ja mēs nodrošinām šīs tiesības uz tulkošanu, un esam pārliecināti, ka parlaments var atbalstīt šādas tiesības. Tālāk seko tiesības uz informāciju. Pamat tiesības, pamat brīvības, kuras mēs arī tālāk um, uh, nodrošināsim arī uz šīm tiesībām uz tiesību vēstuli. Un mēs arī nāksim klājā vasarā ar precīziem priekšlikumiem, um, kas ir ļoti svarīgi visiem personām. Uh, Līdz ar to jūs redzat, mēs esam uzstādījuši tādu kursu, kas mēģina mm, ceņ, ceņ, uz, mē, mm, virzās uz konkrētu mērķi nodrošināt vienotu cilvēktiesību, pamatiesību pierošanu, aizsardzību visiem Eiropas uh, pilsoņiem, lai kāda arī būtu uh, viņu problēma. Vai viņi ceļo, vai viņi uh, trauc vienkārši atvainājumā, vai darba darīšanās, viņiem Eiropā visur ir jājūtas kā mājās. ir bijis nopietns jautājums, kuru arī ieskicēja un pasvītro vairāki deputāti par valodām. Skatāmies uz otro pantu. Arī trešā pantā pirmo punktu. Ievilkumu Un mēs norādām, ja persona nesaprot valodu, kurā tiek noturēts krimināla process, tad šādai personai ir tiesības uz tulkošanu mutiski un rakstveidā. Um, un tas nozīmē, ka valoda, kura tā tiek tulkota, ir tā valoda, kuru šī persona saprot. Tātad mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienības valodām vai minoritāšu valodām, tā skar konkrētās personas valodu. Tātad apsūdzētās personas valodu. Un, manuprāt, tas ir tiešām godīgi pamatoti. Mums jānodrošina uh, godīgi tiesvedība, lai mēs varētu veidot uh, pilsoņu uzticību tiesu sistēmai. Mums ir jārīko šādi. Un kas vēl svarīgi? Mums ir jānodrošina savstarpējā uzticības starp tiesnešiem un prokuroriem, lai viņi uzticētos un paļautos uz kaimiņu valsts tiesvedību, tiesvedības sistēmu. Un mēs to varam nodrošināt tikai tad, ja mēs nodrošinām tādas tiesības, kas tādā līmenī, kas ir savstarpēji atbilstoši. Vēl bija papildus jautājums, ko uzdeva Busutilikungs un vēl citi par pašu procesu. Nevis par procedurālām tiesībām, bet par šo iekšējo procesu. Jo ir bijuši vairāki priekšlikumi, kas izriet gan no dalībvalstīm, gan arī no um, komisijas. Es gribu norādīt, ka šī cīņa nekādā ziņā nav no, nokavējusi ļoti kvalitatīvu likumdošanas instrumentu pieņemšanu. Bet kāpēc līdz šim ir bijuši kavēkļi? Nu, šobrīd mēs esam ļoti dīvainā situācijā, periodā. Mēs šobrīd atsakāmies no trešā pīlāra un veidojam kopējo koplēdumu, koplēmumu procedūru. Un tieši tādēļ es domāju, ka pēc vairākiem mēnešiem mēs jau būsim apguvuši šo jauno iespēju, spēsim vislabāk izmantot jaunos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai arī turpmāk ļoti labi atrastu vislabāko risinājumu un es saku labāko vai vislabāko risinājumu. Un tas ir ne jau pats uzreiz risinājums, bet vislabākais veids, kā mēs varam rast šādu risinājumu. Un viens no piedāvātajiem posmiem ir ieteikums novērtējums un aicinājums arī personām, pilsoņiem izteikt savu viedokli par konkrēto priekšlikumu. Mēs izmantosim daudz procedūras, kas galu galā mums ļaus nolemt un būt pārliecinātiem, ka koplēmumā procedūrā pieņemtie lēmumi ir tādi, kas arī ņem vērā tiešām sabiedrības noskaņojumu un veidot tādu saprātīgu labu politiku. Tādu politiku, kuru mēs varam īstenot arī nacionālā līmenī bez jebkāda veida kropļojumiem. Jeb, ka mēs nodrošināt to, novērst, nonākt tādā situācijā, ka mēs īstenībā trūkumi vairāk nekā ieguvumu, kāds diemžēl līdz šim ir bijis bet ar šo pamat m, mm, tiesību hartu mēs arī esam nostādījuši šo lietu uz jauniem pamatiem. Un tāpat arī mēs runājam par Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un tas man viss dod stingru pārliecību, ka pēc vairākiem gadiem tiekoties mēs varēsim atzīt, jā, patiešām kopā mēs esam izveidojuši šādu kopējo tieslietu un pamatbrīvību telpu, kāda tiešām arī būtu jābūt Eiropā. Paldies! Paldies, komisārs kundzei. Tālāk došu vadu baronesei Latvadei, tad mūsu referentei. Paldies, priekšsēdētāji kundze. Es arī vēlreiz vēlos pateikt visiem ēnu referentiem par viņu augstu kvalificēto ieguldījumu. Un paldies tiešām, ka mēs varējām Spānijas prezidentūras ietveros arī panākt šo pirmo um, tieslietu ja, tiesību aktu, kas tātad ir balstīts uz pamatlēmumu, vairs nevis pamatlēmumu, bet koplēmumu procedūru un paldies tiešām. Nu, vēl neatrādināts jautājums šie trīs gadu transponēšanas periods. Mēs redzam, ka dalībvalsts nav gatavs piekāpties un nav iespējams arī atkāpties no kopējām. Es gribētu at tagad atbildēt Juki. Nav iespējams te tagad, nav vieta atsaukties uz nacionālām politikām. Es atsaukšos uz iepriekšējos desmit gadu pieredzi, kas bija, piemēram, dažāda veida uh, mājas aresti, mājas kratīšanas Es ļoti ceru, ka jaunā valdība pilnībā atgriezīsies pie tiesiskuma un likuma varas apvienotā karalistē. Un esmu priecīgi, ka uh, īrija pievienojas šai um, direktīvai, un līdz ar to uh, ir 26 valstis, kas atbalsta, bet UKIP grib īstenībā, lai pat teroristi netiktu saukt par atbildības. Lūk, ko viņi grib. Tālāk par valodām, reģionālām valodām un minoritātu valodām. Es izprotu šo situāciju, bet, ja mēs skatāmies, kas ir šajā direktīvā, mēs direktā norodinām par iespēju nodrošināt saprašanos un iespējas paust savu viedokli saprotamā veidā. Tātad tas nav runa tikai par eh, valodu konkrēto, bet par tiešām šo sapratni. Un tādēļ mums ir jānodrošina šo um, iespējamu daudzveidību. Un ja persona nesaprot, uh, piedāvāto valodu, tad, protams, viņš arī apšaubīt šo piedāvāto versiju. Tiesības uz minoritāšu valodām, protams, netiek konkrēti atrunāts un atrunāts, bet tas, kā tas viņa tiek kāpinātas, jo, jo arī uz minoritātiem tiek attiecināt šīs tiesības uz sapratni. Es sagaidu, ka beidzamie grozījumi viss tiks izskatīts ļoti raiti lai mēs varētu tiešām arī šo iedzīvināt. Es zinu, ka arī komisija nāks tālāk ar nākošiem priekšlikumiem. Un es esmu pārliecināta, ka komisārs, komisijas vicepriekšsēdājas Redings rokās tas tiešām ir droši. Bet, Lotvārds kundze, jums arī jautājums, kur jums uzdod Bartonkungs. Bartonkungs, lūdzu, jums 30 sekundes. Jā, paldies. Paldies, un Barons Latvārdē, jūs iepriekšējās debatēs esat norādījuši, ka UKIP ir tādi, kas vēlas atvieglot dzīvi gangsteriem, noziedzniekiem un kas darbojas Costa del Sol reģionā. Vai jums tiešām ir kaut kāds statistika pamats runāt par dažādu veidu noziedzniekiem, banku aplaupītājiem, kas ir at, at, atgriezušies no Costa del Sol kopš spēkā ir Eiropas arestordens? Nē, man šāds statistikas nav, bet es jums tagad gribētu pajautāt. Jums zināt, ka Es pārstāvu Londonu. Jūs labi zināt, ka 2005. gadā terorisma uzbrucējs, organizētais metro izbēga uz Itāliju. Viņam izdevās izbēgt uz Itāliju. Un jūs zināt, ka iepriekš uh, Viņš varbūt būtu slēpies gadiem, bet, lūk, pateicoties Eiropas arestā orderim, viņš sešu nedēļu laikā tika atkal izsūtīts atpakaļ uz Angliju, un viņš tā izcieš savu sodu par terorisma uzbrukumiem. Iespējams, ka jums ļoti būtu iepriecināts, ka viņš vispār nekad netika notiesāts. Labi, esam beigušies debats par šo jautājumu. Balsošana notiks rītdien, e, eh, piedošana trešdien. Tagad izskatīsim nākamo punktu mūsu šodienas darba kārtībā, kas ir ziņojums, kur sagatavojas Siklunskungs par eiro ieviešanu Igaunijā.